on the floor. Good afternoon, everybody. Sveicināti. Vai varam pieņemt šīs pēcpusdienas darba kārtību? Labi. Vēlos tikai atgādināt, ka tiešsaistē varat eh, skatīties šo sanāksmi. Laipni lūgti visi, kas mūs skatās eh, ar internetu starpniecību, un dokumenti arī ir, pieņem, dokumenti arī ir pieejami e sanāksmes eh, vietnēm. Vēlos atgādināt, ka šovakar būs uzklausīšana, tūlīt būs divas prezentācijas un balsošana. Vēlētos pārliecināties, lai mums visiem būtu laiks padarīt šos darbus, lai visiem būtu laiks atpūsties pirms uzklausīšanas šovakar. Rīt no rīta 9.30 sāksies koordinātoru sanāksme, kas būs standarta koordinātoru sanāksme, un pēc tam arī būs diskusijas par um, šī vakara uzklausīšanas um, personu, un tā tad um, rīt būs ļoti daudz darāmā. Līdz ar to mums vajadzētu vienoties par šiem jautājumiem visnotaļ operatīvi. Visas sanāksmes notiks šajā zālē 6Q2. Tātad, vai varam apstiprināt iepriekšējā sanāksmes protokolu? Jā, lieliski. Tātad divas lietas. Vispirms um, prezentācija par finanšu pakalpojumu patērētāju tiesību aizsardzību Un pēc tam būs nākamais jautājums, kas attiecas uz um, patērētājiem. Kas attiecas uz finanšu pakalpojumu patērētāju tiesības aizdzības aspektiem un patērētāju diskrimināciju digitālajā vienotajā tirgū. Tātad es lūkšu runātāju uzstāties, un pēc tam būs uh, arī jautājumu un atbilžu daļa. Paldies! Es jums sniegšu pārskatu par šo pētījumu. Mēģināšu koncentrēties uz galvenajiem aspektiem, taču kamēr prezentācija tiek lejuplādēta, gribētu atgādināt, ka šeit runa ir par visu posmu kurā ir iesaistīts eh, patērētājs no sākuma līdz beigām, un to starp arī dažkārt eh, tiek ietverta likvidācijas fāze, un, protams, patērētāji lielā mērā iesaistās ehm, visās eh, fāzēs, kas saistās ar produktu. Ļoti bieži patērētāji nevar paļauties uz iepriekš iegūto pieredzi, jo situācijas var būt ļoti atšķirīgas. Ehm, Tas tik tiešām nav nekas abstrakts, tas ir ļoti būtisks eh, jautājums, eh, jo viens eh, no aspektiem. Viens no finanšu krīzes iemesliem bija tieši saistīts ar kredītu pārdošanu, nepareizu pārdošanu. Līdz ar to ir jāsaka, ka šis ir ļoti, šis ir ļoti būtisks eh, jautājums eh, ne tikai attiecībā eh, uz patērētājiem, bet kopumā uz visu ekonomiku. Līdz ar to galvenā doma bija izpētīt finanšu produktus un pakalpojumus, kuriem ir potenciāls kaitēt patērētājiem iekšējā tirgu. Vai arī kuri tieši pretēji dod uh, labumu patērētājiem un uh, no tā arī kaut ko uh, secināt un izstrādāt uh, rekomendācijas. Informācija, kas ir ziņojumā, visa balstās uz intensīvām diskusijām ar iesaistītajām pusēm. Eh, tur bija iesaistīti eh, arī dažādi eh, pārstāvi no patētāju organizācijām, ombudiem un tā tālāk. Un tad mēs arī publicējām dažādus ziņojumus. Ja mēs koncentrējamies uz eh, tiem eh, produktiem un pakalpojumiem, kuri var kaitēt eh, maziem vidējiem uzņēmumiem un pakalpojumiem, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie ir tādi produkti vai pakalpojumi, kuri gadījumā, ja ar tiem notiek kaut kas nepareizs, tie var pie, ļoti negatīvi ietekmēt visu finanšu sistēmu un radot finanšu nestabilitātes apstākļus. Tas var būt saistīts ar dažādiem riskiem, nepareizu pārdošanu un tā tālāk. Kāpēc uh, tas viss ir aktuāli? Dažkārt patērētāji riskus nesaprot. Uh, dažkārt tur ir iesaistītas ļoti mm, augstas izmaksas. Un uh, citos uh, gadījumos, uh, kā piemēram uh, ļoti dārgos kredītos, uh, patērētāji var nokļūt tādā kā slazdā. Uh, Un īpašie produkti, kas tika noteikti kā tādi, kuri var būt ļoti kaitīgi, tātad patērētājiem potenciāli kaitīgi, tie ir vairāki kredītu produkti ar tātad dažādām mainīgām likmēm. Es vēlos uzsvērt to, ka mēs šeit nerunājam par kādām mazām vērtībām. Ja mēs, piemēram, skatāmies uz Ungāriju, kurā bija eh, ļoti eh, liels eh, tādu mm, slikto kredītu īpatsvērs. Ja mēs skatāmies uz 2007. gada situāciju, tad var pieņemt, ka mm, tad, Ungārijas Florence tad, tika pārāk zemu novērtēts. Tas ir vairāk vai 4% no Ungārijas IKP. Un eh, tas, tam ir ļoti nopietni ietekme. Vēl viens, eh, pieņem, vēl viens piemērs ir augsts izmaksas, jo saistī, sevišķi saistībā ar pensiju fondiem, investīciju produktiem. Ja, piemēram, kāds eh, investē pensijām uz 46 gadiem, tad izmaksas tad, tad ir 1,5%. Un gal galā Eh, beigās saņemtā pensija ir par vairāk nekā 30% mazāka. Un tātad eh, kopumā eh, par 33% mazāks beigās ir saņemtās pensijas apjoms. Un tam, protams, visam var būt ļoti liela ietekme uz patērētājiem. Un šie um, produkti un uh, pakalpojumi var mm, ļoti slikti ietekmēt uh, patērētājus, un mēs arī lūdzām iesaistās puses noteikti konkrētus uh, um, pakalpojums produkts, kas var ietekmēt eh, vienoto tirgu, jāsaka, ka ir uh, pavisam eh, maza pārobežu uh, um, tirzniecība, un Eirobarometra uh, rezultāti ir liecinājuši, ka tikai 95% um, ehm, tātad no um, pircējiem mm, neiepērkas ārvalstīs. Līdz ar to ir ļoti eh, liela eh, negribība eh, iepirkties ārvalstīs dažādu iemeslu dēļ, un ja šie produkti tiek pārdoti tikai konkrētajā valstī, tiem tomēr var būt milzīgi ietekmi uz iekšējo tirgu, piemēram, tad, ja šī kaitīgā ietekme ir tik liela, ka tā ietekmē ekonomikas darbību, ietekmē finanšu stabilitāti, un ja tiek ietekmēta liela patērētāja grupa, tad tam visam, protams, ir netieša ietekme uz nefinanšu eh, produktiem un pakalpojumiem, uz to pirkšanu, pārdošanu. Un kad eh, daudzi patērētāji tiek ietekmēti, tad eh, šādā gadījumā ir milzīga ietekme uz pārobežu plūsmu citām precēm un pakalpojumiem. Līdz ar to produkti, kas eh, tiek mm, noteikti šādos gadījumos saistās ar tieši eh, nepareizu pārdošanu, tur ir kaut kādi eh, mm, aizdomīgi darījumi un galvenie produkti, kuri tika identificēti kā tādi, kuriem var būt ļoti liela ietekme uz vietējo tirgu, ir tieši mm, hipotekāro kredītu produkti, tiem var būt ļoti ietek, liela ietekme uz individiem un šī ietekme ir tik liela, ka tā var ietekmēt arī visas ekonomikas funkcionēšanu kopumā un līdz ar to arī, protams, pārobežu tirniecību un iekšējo tirgu. Un tas ir tātad, mm, mm, bijis novērojams, piemēram, Īrijā, Spānijā, ASV. Un tad ir arī maksājuma ehm, aizsardzības apdrošināšana. Arī eh, tam var būt ļoti plaša ietekme. Aventajā karalistē tas ir ļoti būtisks jautājums. Un jaunākie aprēķini ir tādi, ka aptuveni 28 miljoni mārciņu ir eh, nepareizi eh, pārdoti. Miljārdus atvainojos. Un eh, šis apjoms līdz ar to ir tik liels, ka tas viss mm, gal galā stimulēja mašīnu pārdošanas tirgu. Tas visā tad uzkrājās pārdošanas gaitā katru mēnesi tātad, apjoms bija pavisam neliels, pārdošanas apjoms, bet tātad, laikam ejot, tas viss uzkrājās. Un tad ir, ir tādi finanšu pakalpojumi, kas ir ļoti labvēlīgi patērētājiem un MVU. Un te mēs koncentrējāmies uz tādiem uh, produktiem, uh, kuri ir paredzēti individuālām vajadzībām, kas ir uh, vienkārši. Tad, uh, tur ir pielāgošanās uh, vienkāršībai tad, ja patērētājiem ir kādas problēmas, tad ir zināms, zinām elastība, kā var eh, risināt eh, šīs eh, problēmas. Mēs arī atradām vairākus iemeslu, piemērus, un tie ir diezgan ierasti, piemēram, P konti Vācijā, vēlāk paskaidrošu, kas tas īsti ir, kā arī konkrētai situācijai piemērot patērētāju kredīti. Un arī Visi instrumenti, eh, kuri eh, palīdz darboties eh, pārobežu tirdzniecībai, piemēram, debitkārtas, kredītkārtas un tā tālāk, ir daudzi produkti, kuri dod labumu patērētājiem, kā arī iekšējiem tirgumam. Ir daudz produktu, kuri um, atvieglo pārobežu tirzniecību un tad darba spēku mobilitāti, un šeit ir ļoti būtisks pamata bankas konts. Mēs to esam redzējuši iepriekšējos pētījumos, eh, ka tas iepriekš eh, tieši um, traucēja darbinieku mobilitātei. Un uh, tiek palīdzēts uh, patērētājiem tieši šādā pārobežu veidā, un te ir būtiskā arī uh, hipotekāro uh, kredītu uh, direktīva. Ta, šis direktīvas ir ļoti būtisks, tāpēc, ka tās uh, atvieglo pārobežu darījumus. Un kas ir galvenais atcinājums tādā gadījumā? Ja mēs atskatāmies uz finanšu krīzi, uz tātad viens svarīgs aspekts eh, ir tas, ka konkrēti hipotekāro kredītu produkti tika nepareiz pārdoti arī dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un balsoties uz konsultācijām, ir skaidrs, ka tieši hipotekārie kredīti ir eh, tie, kas ir ļoti būtiski finanšu stabilitātē, jo tie ir eh, ļoti apjomīgi. Eh, tie mājasēmniecībām uzliek liels saistības. Tie ļoti būtiski tātad, finanšu stabilitātei kopumā un ir būtiski atcerēties arī to, ka daži no finanšu produktiem, kas ir kaitīgi, tajā pašā laikā ir arī labvēlīgi. Līdz ar to ļoti bieži konkrētam produktam varbūt divas puses ir jābūt ļoti uzmanīgai. Nevajadzētu teikt, ka šis produkts ir tikai slikts Un tad eh, finanšu eh, intereses eh, un spēja, spējas patērētāju vidū ir diezgan vājas. Un to arī atzīst politikas veidotāji, ka tas viss ir jāuzlabo. G20 ir mm, izveidojis vairākas iniciatīvas, lai to visu risinātu, tomēr kopumā ir tātad um, robežas tam, kā to iespējams panākt. Un uh, vēl viena lieta, ja mēs uh, atskatāmies uz pēdējiem desmit gadiem, tad šajos desmit gados eh, finanšu eh, produkti kļuva inovatīvāki, liberālāki. Tomēr pārtērētājiem eh, nav pietiekami daudz zināšanu, lai ar to visu tiktu galā. Es nesaku, ka tā ir visiem patērētājiem, tomēr vairākumam tā ir. Ir tāpēc ļoti būtiski izglītot cilvēkus par finanšu jautājumiem. Mūsuprāt, šobrīd finanšu izglītība ir nepietiekama, un tāpēc mēs esam izstrādājuši rekomendācijas. Rekomendācijas ir sadalītas eh, vairākās eh, grupās, eh, tad balsoties uz dažādiem aktivitāšu veidiem. Viens no būtiskākajiem mērķiem būtu samazināt informācijas asimetriju starp patērētājiem un finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Kā jau priekš teicu, tad daudzi patērētāji, viņiem dažādi aizspriedumi par finanšu produktiem, viņiem nav pietiekami daudz informācijas nekā pārdevējiem, kurš, to, kurš šos produktus regulāri pārdod. Tātad ļoti būtiski ir eh, sniegt precīzu informāciju. Seki ir ļoti būtiski, tomēr tas nav pietiekami. Uz to arī attiecās vairākie aspekti, tomēr vairākos pētījumos esam redzējuši to, ka eh, cilvēki īsti nesaprot atšķirības eh, starp šiem diviem ICI un SEPI produktu veidiem. Un cilvēki ļoti bieži nesaprot, kas tas īsti ir, un tāpēc ārkārtīgi būtiski ir eh, sniegt patērētājiem informāciju par to, ko tas viņam vispār nozīmēs, tā lai būtu kaut kāda atsaucas punkti, mm, lai varētu saprast eh, to, kas tur notiek. Un tad eh, mm, jāiepazīstina ar dažādiem scenārijiem. Es zinu, ka hipotekāro kredītu direktīvā ir uh, līdzīgi, ir kas eh, līdzīgs eh, iestrādāts, kad mm, pakalpojums nedzēmē ir jāapskaidro, kas eh, notiks, ja būs samazinājums par 20%. Tas viss ir ļoti būtiski, lai sniegtu tātad šādu pilnīgu informāciju, pilnīgu ainu. Un visbeidzot, mēs domājam, ka patērētājiem ir jāsniedz neatkarīgi finanšu tātad, padomu konsultācijas. Un gadījumās, ja šie produkti ir ļoti sarežģīti, uh, Un um, tad patērētāji tos neiegā, neiegādājas, protams, ka cena ir ļoti būtiska. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu šādi, šādas konsultācijas, kuras uh, ir objektīvas. Un nākamā rekomendācija. Uh, tur ir runa par uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, to, uh, ka mm, patērētājiem uh, vajadzētu labāk spēt, spēt tikt galā ar mm, finanšu preču un pakalpojumu pārdošanu, ir izsnots dažādas eh, programmas, eh, tomēr no tām kopumā nav eh, liels labums pār valstu robežām. Tātad attiecībā uz to, kas labi darbos un kas nē. Nākamais solis Mēs eh, tātad eh, palīdzam patērētājiem ar to, ka viņam tiek sniegt lielāka informācija, lai viņš labāk varētu risināt dažādus finanšu jautājumus. Mm, protams, ir dažādas problēmas finanšu jomā, un es domāju, ka mums ir jāsaprina patērētāju aizsardzību vairākos aspektos. Pirmkārt, eksa ante. Mūsuprāt, regulētājiem vajadzētu būt daudz aktīvākiem. Pētot tirgu, ir jābūt dažādiem pētījumiem Uh, lai noteiktu, kur ir problēmas. Un daudzos gadījumos regulātora tātad, mm, reakcija uh, ir zināma, un, kad ir, ja rodas kādas problēmas, tad tās tiek uh, risinātas. Un ir skaidrs, ka ir jārīkojas um, daudz aktīvāk, lai aizsargātu patērētājs finanšu tirgū. Un kas attiecās uz eh, konkrētu mm, produktu pārdošanu, jo regulators eh, saka, eh, ka tad kaut ko nevajadzētu pārdot, IFIT ir kaut kas līdzīgs attiecībā uz investīciju produktiem, līdz ar to varētu uzskatīt, ka tas arī attiecās uz citiem finanšu produktiem, kad viņi kļūst pārāk sarežģīti vienkāršām mm, patērētājiem. Un mūsuprāt, vēl viens būtisks jautājums ir tas, ka regulētājiem arī vajadzētu uh, Eh, izteikties attiecībā uz mm, izmaksām, mm, sodiem. Nepietiek ar to, eh, ka šis produkts eh, tiek vienkārši pārdots. Nevajadzētu arī būt tām, ka dažādām izmaksām vajadzētu būt pārāk augstām, jo sevišķi, ka tiecās uz mm, produktu ilgstamību. Un nu, tad dažādas nodevas. Un nu, tas viss var tikt attiecināts uz dažādiem produktiem ar mm, dažādu ilgstamību. Un tad, tad sankcijas. Mm, ar to palīdzību nevajadzētu tikai padarīt eh, finanšu institūcijas atbildīgas, bet eh, nopietni apsvērt arī eh, to, ka um, gadījumos, kad ir skaidri redzams, ka ir notikusi šie krāpnieciski darījumi, ka tur arī ir kāda rīcība. Ir jau bijusi šādi vairāki piemēri, piemēram, MIFID tas ir, un tas, protams, arī attiecās uz uh, um, tirzniecības sektoru un finanšu institūcijām vajadzētu arī būt atbildīgām, tā vajadzētu um, uzņemties atbildību par patērtājiem, kad uh, tie ir cietuši un nevajadzētu būt ilgām diskusijām par to, uh, vai uh, viņi uh, ir atbildīgi vai nē. Un pēdējie divi. Kas notiek gadījumos, kad ir kādas uh, problēmas? Daudzos gadījumos patērētājiem nav pieeja neatkarīgām strīdišušanas eh, mehānismam tieši attiecībā uz finanšu pakalpojumiem. Vairākās Eiropas eh, Savienības eh, valstīs nav finanšu ombuda. Līdz ar to, ja ir strīds ar finanšu pakalpojumu sniedzēju un apjoms nav īpaši liels, tad iespējams jūs nemaz nevēlaties uzņemties visas juridiskās izmaksas, kas ir saistīts ar strīdu izšķiršanu, tāpēc jāatrod kāds veids, kā var atrast kādu plašāku pieeju tātad, strīdu izšķiršanai. Un visbeidzot, dažās valstīs dažkārt nav tātad skaidrs veids, tātad, kā, tiek, kā norit bankrota procedūra un gadījumos, eh, kad ir pārāk lieli eh, parādi un tās nav saistīts tieši ar konkrētā pircēja atbildību. Vajadzētu būt kādam šādam, šādam izējas mehānismam, exit mehānismam. Citādāk eh, var rasties situācijas kā Spānijā, kad eh, nekad nav iespējams atbrīvoties eh, no kredīta saistībām, no hipotekārā kredīta saistībām. Tad juridiski tur nav nekādas iespējas, un līdz ar to mm, galu galā ir tikai milzīgs parāds, un ir iespējams arī zaudēt savu māju, savus ietaupījumus. Un tādā veidā patērētāji um, nevar nekādā veidā atgriezties pie finanšu stabilitātes. Trīs jau beigšu savu prezentāciju, tad esmu jau beigšu savu prezentāciju un labprāt uzklausīšu jautājumus. Stephanie. Thank you very much, Mrs. Chairwoman. Lūdzu, paldies. Viena no pirmajām rekomendācijām bija tāda, ka informācijas un finanšu pakalpojumu dienestiem būtu jābūt vienkāršiem un saprotamiem. Mans jautājums būtu tāds, vai nepieciešami jauni tiesību akti, lai sasniegtu šo mērķi, vai arī tas drīzāk nozīmē to, ka nepieciešama atsevišķa iestāde, kas ar to nodarbotos. Paldies! Uzklausīsim vairākus jautājumus un tad varbūt atbildēsim uz tiem kopām. Nākamais runātājs. Paldies! Es eh, domāju, vai ir iespējams eh, darīt ko vairāk ar šo ziņojumu pieredzes ziņām. Apvienotajā karalistē bija ļoti liels eh, procentu līmenis un ļoti liels problēmas, kas eh, radās eh, sabiedrībām. Es domāju, vai būtu iespējams komentēt šādu aspektu. Procenti un maksājumi un visi jautājumi, kas ir ar tiem saistīti. Paldies! Nākamais runātājs, paldies. Paldies par šo ziņojumu. Esam iepazinušies ar jaunu ziņojumu par um, maksājumiem un izdevumiem un ar to saistītiem jautājumiem. Kā jūs uzskatāt, kas mainītos um, lietās, kas aizstās ar cilvēku savlaicīgiem maksājumiem un iespēju sam, nomaksāt saulēcīgi visu nepieciešamo. Mēs varam redzēt, ka cilvēki, protams, ir ļoti atšķirīgi un patērētāji ir atšķirīgi, un tas arī tomēr ir jāņem vērā. Es, ja nemaldos, lasīju, ka ir arī jautājumi, kas saistās ar reklāmas jautājumiem, un uh, lai bērni neiepazītos ar šādu informāciju un lai nebūtu šī reklāma pieejama bērniem. Jāņem vērā tātad neaizsargātāko patērētāju intereses un apdrošināšanas jautājumi arī ir svarīgi un mediācijas jautājumi, kas saistās apdrošināšanu, kā arī jautājumi, kas saistās ar Lorda Hila um, darbību un to, ko jūs varētu viņam piedāvāt uh, nākamajos gados. Paldies. Paldies. Uzklausīsim atbildus uz šiem trim jautājumiem. Paldies um, par jautājumiem. Es domāju, ka atbildot uz pirmo jautājumu, situācija katrā valstī tomēr ir uh, ļoti atšķirīga. Uh, Es neesmu drošs, ka tā ļoti priekšrakstoša likumdošana varētu atrisināt šos jautājumus. Ir jāsaprot, ka finanšu pakalpojumu sniedzējiem un regulātoram ir jānodrošina tas, lai informācija būtu skaidra un caurskatāma. Tur nav jābūt 20 lapusēm sīkā drukā, jo neviens jau nevarēs tos izlasīt. Jo Šādos gadījumos cilvēki neizlasa un paraksta un pēc tam nonāk lamatās. Nevajadzētu pārāk norādīt uh, to, kam ir jābūt uh, tekstā, bet drīzāk to, kā būtu jārīkojas. Būtu jāorganizē uz patērētājiem orientētas fokus grupas un jāskatās, kā cilvēki reaģē. Tas pat jau bija darīts ar marķēšanu, kādēļ gan arī ne šeit. Runājot par augstu izmaksu kredītu Emirātiem un situācija apvienotajā karalistē. Tā gan ļoti ātri mainās, taču šāda veida kredīti, kas tiešām arī ir minēti ziņojumā, ir radījuši ļoti daudz bažu, jo cilvēki vienkārši nesaprata, ko uzņēmās. Mums jāsaprot tas, ka dažkārt procentu likmes ir fenomenālas. Dažkārt eh, tur ir runa par eh, tūkstošiem. Ja runa ir par īstermiņa aizņēmumu uz trim mēnešiem, tad uh, cilvēki pat uh, ļoti bieži nesaprot, par kādām summām ir runa, bet es piekrītu, ka runa ir par augstiem maksājumiem, ja cilvēki nokavē termiņu. Te ļoti daudz dažādu problēmu. Kā jūs zināt, apvienotā karaliste īsteno ļoti daudz pasākumu, lai ierobežotu šo, šos procesus. Un, ja būs jaunie noteikumi pieņemti, tad varbūt tikai trīs pakalpojums niedzēji vispār varēs turpināt savu darbību. Galvenais jautājums saistās ar to, kur tad cilvēki vēršas, kad ir nepieciešams īstermiņa aizdevums uz pāris mēnešiem. Un kas ir tie finanšu pakalpojums niedzēji, kas piedāvā šādus produktus, jo bankās jau var saņemt tikai aizdevumu uz vismaz gadu. Tātad jāskatās, kā tirgus sakārtosies un vai būs uh, virzība, uz kur, virz, uz kur pusi būs virzība, tā tad um, regulātoriem ir jāsaprot, ka ir pieprasījums pēc īstermiņa aizdevumiem, bet uh, būs jāskatās ar laiku, kā tas viss izvērsīsies. Par um, caurskatāmību Es domāju, ka ir ļoti daudz pozitīvu iezīmju šajā jautājumā, taču problēma joprojām saistās ar to, kā tad uh, cilvēki varēs saprast uh, to informāciju un to interpretēt, ko viņiem sniegs uh, pakalpojums sniedzēji. Progress ir sasniegts tajā ziņā, ka efektivitāte ir jātestē pašam regulātoriem, un tas ir jāveic um, ex ante ir jāskatās, eh, vai tas strādā, vai cilvēki vispār saprot, eh, ko viņiem saka. Tādēļ eh, īstenošana ir jāpārveido par tādu efektīvu, efektīvu praksi. Pārējie jautājumi, jā, mēs varbūt par visu nerunājām, taču runājot par to, vai tiek sniegti tiek sniegtas konsultācijas vai nē. Un tātad par salīdzināšanas mājas lapām un to sniegtajiem uh, padomiem. Nu, ir jāsaprot, ka patērētāji nevienmēr ir informēti par visām niansēm un um, dažkārt e, vienā mājaslapā tiek izmantot viena informācija, citā cita, Un um, dažkārt arī pašas mājaslapas ir saistītas ar konkrētiem pakalpojumu sniedzējiem, un pa, um, patērētāji to nemaz nezina. Taču ir skaidrs, ka šis ir nopietni jautājums, taču varbūt nesam uz to gana koncentrējušies tieši savā pētījumā. Runājot par apdrošināšanu, ir sasniegts diezgan liels uh, progress. Un runājot uh, par uh, dzīvības apdrošināšanas investīciju produktiem, nu tas nav tāds eh, parasts apdrošināšanas eh, produkts kā mājas apdrošināšana vai cita īpašuma apdrošināšana. Ir skaidrs, ka runājot par eh, dzīvības apdrošināšanu un uzkrājumu produktiem, kas ar to saistīti, te runa ir par tādiem ilgtermiņa produktiem, jo parasti tie ilgst līdz eh, pensijas vecumam vai līdz eh, cilvēku nāvei, un tātad eh, te runa ir par tādiem nopietniem plāniem un apsvērumiem, kas ir jāpieņem, lai pieņemt lēmumus. Un galvenais regulātoram būtu jānodrošina, lai finanšu pakalpojumu sniedzēji ievērotu direktīvas noteikumus. Un runājot par tādu galveno ieteikumu, ko jūs lūdzātu, nu, es teiktu, galvenais būtu koncentrēties uz ex ante. Ir jāpārbauda, kā darbojas viss, jāpārbauda, kā jūtas patērētājs, un nav jāgaida problēmu uzrašanās, jo ļoti bieži patērētājs saskaras ar dažādām problēmām, un es tātad rekomendēju tieši ex ante pieeju. Paldies. Nākamais jautājums, eh, nu, tas ir kaut kāds svarīgs jautājums, eh, svarīgs pētījums, kura rezultāts esam eh, izmantojuši. Nu, tiešām ir redzams, ka ir daudz negatīvu sēku un no šīs nelīdzsvarotības un nevienlīdzīgās attieksmes cieši daudzi patērētāji. Nu, varbūt runa arī par, gan par piedāvātāji, gan, gan um, patērētāji informācija, protams. Nu, tas ir svarīgs aspekts. Bet viena lieta, ko es īsti nesaprotu, ir lūk, kas varbūt es varētu paskaidrot. Ko mēs varētu darīt, lai panāktu to, ka mūsu patērētāji labāk izprot informāciju šajā jomā? Lai būtu institūcijām būtu kaut kas jādara šeit, jāuzliek kādas struktūrāla rakstura prasības, lai informāciju sniegtu nevis pats eh, pakalpojumu vai preces piedāvātājs, bet lai būtu konkrēta sistēma pa nozarēm vai kā, bet kāda sistēma, kur eh, attiecīgi būtu noteikts prasības eh, pēc eh, patērētāja informācijas. Nu, un vēl jāparunāju par, par um, iespējām un, un um, līdzvērtību, protams, piedāvātājiem, ja ceļš ir par finanšu produktiem, viņam lielāka um, ietekmes. Um, iespēja, viņam lielāks manevru iespējas, vairāk sviru tā sacīt nekā pieprasītājiem, pakalpojumu pīkotājiem. Un šeit būtu svarīgi neakarīgi konsultanti. Es varētu minēt daudzus piemērus, kur uh, ir pietrūcis neakarīgu konsultāciju, kur attiecīgi klients nonācis uh, problēmās tādēļ, ka nav varējis saņemt saulēcīgi konsultācijas. Varbūt šeit arī būtu jādomā par kādām institucionālām prasībām, tiesībām, lai patērētājs tiešām varētu saņemt neatkarīgas eh, konsultācijas un izvairīties no šādām drāmām. Evelīna Gephardt. Jā, danke schön, da kann ich ja. Paldies Orānai nu, pievienoties, kas izteicās pirms manīm. Un nu, arī man šķiet, kā, nu, jautājums ir, kā tad, eh, kāda ir šo problēmu izcēlesme, kā kolēģi norādīja tikko. Nu, un par tiesisko satvaru jūs pats norādījāt savā prezentācijā, ka daudz pilsoņu nesaprot, kas tad īsti tiek piedāvāts finanšu tirgu, kādi ir šie produkti. Un nu, jūs sacījāt, ka daudz pilsoņu pat neapzinās, nu, un, nu, kā, kā tad īsti, piemēram, tiek aprēķināt procenti. Nu, kā tad mēs kā beigās zināsim, vai patērētājs tiešām ir saņēmis eh, nepieciešamo informāciju un vai viņš to ir sapratis turklāt. Jo viena lieta ir saņemt informāciju, otra lieta eh, tomēr eh, izprast šo informāciju un attiecīgi reaģēt uz šo informāciju. Nu, un runājot par tiesisko sātvaru, tad, nu, kas, kas, kam tad ir šīs tiesības? Tātad piedāvātājs, pakalpojumu piedāvātājs var sacīt, lūk, šīs informācijas neizvis kārtībā. Uh, bet eh, vadīs vēl patrādās jāpjūtas. Nu, kā tad šo problēmu atrisināt? Es domāju, tas ir viens no fundamentāliem jautājumiem, uz kuru mums jāmeklē atbildi un kur varbūt jūs eh, varētu arī mums vairāk kaut kā, kādas rekomendācijas. Ne, jūs arī pats eh, minējāt prezentācijā, ka tā problēma arī jūs varat minēt konkrēts piemērs, un ko tad šeit sakarā varētu darīt. Paldies. Olga šeit labu lūdzu. Paldies, tā, nu es arī Un līdzīgā glotnē vēlējos turpināt arī savu jautājumu. Pirmkārt, paldies jums par prezentāciju, paldies eh, jums par sniegtajām rekomendācijām, neteikumiem. Man tiešām nedaudz pārsteidza jūsu rekomendācija uzlabot eh, piekļuvu neakrīgām konsultācijām. Es īsti neizprotu, kā mēs to, to varētu nodrošināt, un kas jūs prāt ir šīs neakrīgās konsultācijas. Un, kā jūs runājat par, par finansiālo Um, informētību, tātad um, patērētāju kapacitāti, tā sacīt, um, iespējams šajā jomā, bet uh, šis apzīmējums, nu, šī uh, lietpratība finanšu lietās tā nesaistās tikai zināšanām par finanšu pakalpojumiem un produktiem, bet arī par, sacīsim, konkurences starp pašiem pakalpojumu sniedzējiem. Un nu, šie pēdējie aizdevumu patērētāja aizdevuma izmantotāji bieži vien iekļūst tādā burtā lokā. Viņas piestā aizņemties, lai atmaksātu procentus, piemēram. Nu, tā kā šī nākrīga konsultants tā ir tikai daļa no problēmas risinājuma, manuprāt. Tā kā tad ar informāciju? Informācija eh, kredīt um, pieprasītājiem, lai nebūtu pēdējais laiks to standartizēt. Nu, bet pēc tam pēdējais jautājums no manas puses, saka priekšsādātāji. Tāpēc esmu īpaši pieķērusies šim jautājumam, jo pēdējos divus gadus esmu daudz strādājis pie hipotāro kredītu direktīvas jautājumu. Man ir svarīgi, ka tiešām es nopietni šeit piestrādāt, lai mēs saprastu gan problēmu, gan arī to, kas jādara šīs problēmas sakarā, kas ir paveic, kas jāpaveic. Esam nobalsojuši par šo direktīvu, tagad tā tiek īstenota dalība valstīs. Nu, piemēram, jautājums par, par um, tādiem kredītiem, kas tiek ņemti vairākās valūtās. Jautājums par to, kāda informācija būtu jānodrošina kredītņēmējiem, nepieciešamība mainīties ar informāciju pārāk praksa dalību valstīm, tas tika atrisināts, tāpat arī kredīta starpniecības jautājums, eh, to mēs šeit eh, mēs esam atregulējuši direktīvā, un nu, ir svarīgi, lai mēs eh, ņemt vērā arī to, kas ir padarīts, tā vai tā, lai aicinātu steigšus pieņemt jaunas tiesību aktus, jo vienlaiks, protams, ir ir daudz mazo uzņēmēju, sevišķi, kas uzsver, ka piekļuvu kredītiem, lūk, tā ir reāla problēma. Problēma uzņēmējiem. Protams, ir jāaizsargā patērētāji, esam daudz ko mācījušies šai ziņā no krīzes, bet vienlaiks jānodrošina arī efektīva pieeja kredītiem, aizdevumiem. Šīs eh, komitejas kompetence ir vienotā tirgus jautājuma. Daži no jautājumiem, ko pieminējāt jūs, vairāk atbild dalībvalsts kompetencē. Un viens no šiem, šiem dilemām, no līdzsvaru jautājumiem ir izspriest tik skaidrībā, kur tad mēs runājam par nacionālu rakstura kompetences jautājumu un kur par savienības līmeni. Ja nebūtu pareizi, ja kredīts no viena tirgus segmenta mēs uh, liektu tur, kur tas ir nepieciešams, uh, paraugu prakses un, un, un uh, standartizētas informācijas vārdā par hipotāriem kredītiem esam daudz strādājuši, jāzina, vai mums ir tiek strādā vai nē, un vai tā ir mm, tiek uh, raiti īstenot, varbūt arī to ir pārāk vajadzētu, jo direktīva mm, pieņemt nesen. Bija zināms uh, bažas par informācijas standardizāciju, ka šis prasības varētu uzlikt pārliek lielu slogu nozarei. Un jautājums, vai, vai tad uh, esam panākuši īsto līdzsvaru. Tātad patērētāja aizsardzība no vienas puses un, un, un nepārmērīgas izmaksas no otras puses. Nu, nē, šī misseling skandāli, nu, jā, tāda bijis nemaz, bet vienlaiks nozara ir uzlikt arī pietiekami daudz uh, sodu šai sakarā. Ai, vai šis jautājums ir vienotā tirgus jautājums vai drīzāk atsevišķi dalību valstu problēma? Un vai pierādījumi, ka tā ir tāda pārobežu lieta, pārobežu fenomens, un vai šeit ir nepieciešama vienotā tirgus spēja vai nē? Ne? patērētāja attieksme pret uh, tiešsaistes un, un netiešsaistes uh, pirkumiem. Arī jūs minējāt šo te, te, līgumus um, sīkā drukā, bieži vien cilvēki neizlas līdz galam līguma noteikumus un līdz sevišķi tiešsaistē tas ir, ja. Un vēl ir atšķirības starp šiem, šo small prints, starp sīko druku, vai tātad uh, šo līgumu tekstu parasti atšķirs vai nē. Un arī šeit ir jautājums vietā, vai būtu kas jādara kopienas līmenī. Bet dalībās līmenī, protams, ir jāaizsargā patērētā no vienas puses, bet eh, jāpatēr ir efektīvi un nāstīgi arī piekļuvu kredītiem no otras puses. Sākšu ar eh, no beigām, jūs pēdējo jautājumu. Un pilnīgi taisnība, ka hipotekāru kredītu direktīvas eh, jomā daudz kas ir paveicis un sakārtots, un jautājums nebūtu to, kā tad to visu uz vietām dalībvalsts īstenos. Uh, Jo, jā, ir jautājums par, par mm, hipotekāriem kredītiem vairākās valūtās ir izcināts, bet eh, kā tas nonāks līdz patērētājiem, nu, tas var atšķirties, un direktīvi nav pārlieku paģēroši, pār, pārlieku ierobežojuši šajā jomā, tas arī pareizi. Nu, vienlaikus jāsako līdz tam, kā tas tiek veikts. Nu, nē, eh, te jau jārunā par uh, regulatoru atbildību. Viņam jāsako līdz tam, kā tas tiek īstenots katrā dalība valstī, vai tas atbilst direktīvas gāram. Vai atkal tādai eh, valstīs tas tiek eh, eh, īstenots ļoti sarežģīti, jo šos riskus izskaidrot gan salīdzinoši vienkārši, gan arī komplicēt. Nu, ir svarīgi, lai patērētājiem būtu skaidrība, kas tad viņus varētu sagaidīt konkrētajās situācijās. Nu, piemēram, piemēram, jūs esat izņēmis uh, hipotāro kredītu ar priekšnoteikumu, ka, ja regulāri neiemaksāsiet, nu, tātad iemaksas, tad uh, māju zaudēsiet. Un, un uh, to mēs visi zinām, un, un parasti jau cilvēki uzskata, ka nu, man jau tas nekad nenotiks. Uh, Un tomēr, ja jūs panākat cilvēkiem, nu, varbūt jūs zaudēsiet darbu pēc pāris gadiem, nevarēsiet īsti izsekot uh, eh, grafikam, nu, un tad cilvēks uh, sapratīs, ka tas nav nekas abstrakts, uh, šādā situācijā ir pilnīgi realistiski, nu, nav kuram, tā kā jātājums, kā to visu mēs prezentējam. Es saprotu un piekrītām, ka risinājumā šķirsies no vienas valsts uz otru, bet uh, vienlaiks mēs tomēr varētu izstrādāt vispārīgu rekomendāciju no savas puses, uzsverot, ka regulatoriem būtu vairāk jāpieiet eh, pie tādu proaktīvāku pieeja tāda, tāda ne tikai eksāmenta, bet, bet eh, tad, tad pirms kredita izņemšanas saucīgi informēt patērētāju. Kas attiec uz līguma nosacījumiem tiešsaistē un, un eh, netiešsaistē, jā, nu tas ir tās plašāka raksturētājums, tas neskar tikai finanšu pakalpojums, tad tikpat labi varētu runāt par jebkuriem produktiem un jebkuriem pakalpojumiem. Es nešaubos, ka vairums cilvēkiem nav nejausmas, eh, kādiem noteiku, noteikumiem viņi ir piekrituši, un viņi pat nav vīžojuši izlasīt šos dokumentus. Tālāk eh, par izglītotību finanšu jomā, par eh, neakarīgām konsultācijām, padomiem šajā jomā. Mūsu viedoklis ir tāds, ka ir runa par kompleksiem produktiem, hipotekāriem kredītiem, es sevišķi nestandarta, fiksētas likmes produktiem, kas saistās ar augstāku risku. Un arī noteiktiem investīciju produktiem, sevišķi, ja tie ir par tā sauktiem svopiem, tātad um, riska apmaiņas darī, darījumiem vai, vai eskalotoru tipu darījumiem, tad um, patērētājiem būtu svarīgi saulēcīgi saņemt finansiālu raksturu konsultācijas. Kā to paveikt un kā par to samaksāt? Nu, varētu vis, visus uh, provēdējus, tas ir pakalpojums sniedzējus, uh, apvienot tā teikt, un uh, paģērēt no viņiem, lai viņi tad kopējiem spēkiem nodrošina objektīvas uh, konsultācijas, kas atvieglots ir patērētājiem. Tā ir viena pieeja. Vai to pietiks, nezinu, man zinām šaubas, jo alaž būs uh, jātājums par to, nu kā tad tieši jūs uh, skaidrojat patērētājiem. Tā kā mēs varētu padomāt šeit par to, nu varbūt es vairāk būtu jāliek uz tāju valsts pleciem nekā uz Eiropas Savienību. Mēģināt nodrošināt tādu konsultāciju sistēmu kuri apmaksāti, eh, nu, kā piemēram Lielbritānijā šie te konsultanti tiek apmaksāti no, no tātad nodevām, kas tiek iemaksāts finanšu institūcijām. Un, um, viņas sniedz, protams, ne tikai individuālas konsultācijas, viņas funkcijas ir plašākas, bet, uh, nu, līdzīgi modeli varētu paņemt arī citviet. Nu, par, tad parādu konsultācijas, piemēram, Fairshare sistēmas ietvaros Lielbritānijā, piemēram. Uh, konsultantu padomu jautājumos, viņi ir pieejami ne tikai finanšu institūcijās, bet arī regulētās institūcijās un, nu, piemēram, um, elektrosabiedrībās, gāzes kompānijās. Tātad. Um, nu, Tad, tad varētu no valsts puses iemaksāt šādās savu veidu labdarības organizācijās, jā, ka lai cilvēki mājāt pie algotiem juristiem, lai iegūtu attiecīgas konsultācijas. Nu, risinājumi ir dažādi, un es domāju, tas būtu vairāk mazāk jāstāv dalībvalstu pārziņā, kā to īstenot, bet uh, Nu, vismaz regulāri būtu jāapzina situācija, tas gan būtu jādara. Tātad kā tad eh, šie pasākumi īstenojas, un vai nevarētu padomāt par vēl kādiem pasākumiem, kas nodrošinātu adekvātu patērētāju informētību. Un ja par to atbildē tikai finanšu institūcijas, kas ir viens no iespējamiem risinājumiem, tad es nu, nedomāju, ka mana rekomendācija Hidlis kungam kundzei ir um, pamatota, ka regulātoriem alaži jāiesaistās um, šajos izpētes pasākumos. Thank you. Checking. It's, back, uh, it's the same implement. Un nu, tā tad jautājums tiem par īstenošanu. Tā tad nu, tiesība akti ir pieņemti un jāķeros pie to īstenošanas. Tā varētu rezumēt. Paldies! So the second um, study is on the discrimination of. Nākamais pētījums ir par patērētāju diskrimināciju digitālajā tirgu. To uzklausīsim no profesora Hānsa Šiltes Nalkas kunga, kurš ir civilo tiesību profesors eh, Osnabruks eh, universitātē. Institūtā, respektīvi. Lūdzu, jā, paldies. Eh, saka Šiltes Nalkas kungs uzsverot, ka viņa vārds dažādi locīts angļu valodā, bet šoreiz nav tas sliktākais variants. Nu tā, tas stāvējuši uz priekšā pētījumu par patērētāju diskrimināciju digitālajā vienotajā tirgu, ko veicām pērnajā gadā šīs eh, komitejas, nepateicoties šīs komitejas priekšteču uzdevumā. Nu, tikpat labi nosaukums varētu būt uh, patērētāju ticības graušana vienotajā tirku. Tir Nu, jā, mēs redzam, ka patērētāji ir tiek eh, drosmīgi, ka mēģina ieteikties eh, tiešsaistē ārzemēs, eh, Eiropas Savienībā. Un ļoti bieži viņi, viņi nākas vēlties, viņiem nākas saskaties ar tādu frustrāciju. Tad nevis diskrimināciju, bet frustrināciju savā veidā sanāk. Nu, tātad šie cilvēki bieži vien saskars ar problēmām un šķēršļiem, iepērkoties uh, tīmašu vietnēs eh, citās valstīs. Nu, iemtām atskārt lietas notiek eh, reāli pasaulē, ka reāli praksē izpauž šī diskriminācija. Tad vēl koncentrējamies uz patreizēju tiesisko satvaru, kāds ir izstrādāts, lai cīnītos pret eh, patērētāju diskrimināciju. Un visbeidzot, nākam klajā noteiktām rekomendācijām. Nu, pamatdāti šajā jomā droši vien būsiet ar tiem saskārušies. 74% no visiem Eiropas Savienības mazumtirgotājiem netirgojas citās Savienības dalībvalstīs. Daudz mazāks eh, skaitlis ir eh, tiešsaistes veikaliem. Konstatējām, ka aptuveni divas trešdaļas no visiem tiešsaistes veikaliem, piemēram, Lielbritānijā, nekad eh, nepārdod savus produktus ārzemēs. Un tikai 9% visu Eiropas patērētāju līdz šim ir eh, ko iegādājušies tiešsaistē no citām valstīm. Un eh, aptuveni 61 reizēm 40, reizēm 60, bet nu, tā vidē ņemot 50% no visiem um, plānotajiem pirkumiem nav panākumiem bagāti. Nu, varētu pagriezties otrādi un sacīt, ka puse ir uh, iziet cauri pusē neiziet, sacīsim tā. Tad kāda diskriminācijas tipi ir sastopama tirgu? Nu, pirmkārt, eh, atteikt, atteikšanās pieņemt eh, pasūtījumu. Tādēļ vien, ka, lūk, patērētājs neatrodas eh, attiecīgā valstī, patērētājiem tiek informēts, kur piedodē, bet jūsu valsts mēs neapkalpojam. Sliktāks diskriminācijas veids, kur par ko bieži vien patērētāji pat nenojauši, ir pasūtījumu pārvirsi. Tātad patērētājs mēģina ierakstīt savu noteiktu veikalu adresi, um, tīmekļa pārlūkā, ko viņš vēlas apmeklēt, un tad automātiski viņš tiek pārvirzīts uz kādu citu tīmekļa vietni. Parasti tas ir viņa paša valsts um, satelīta veikals, tātad šī, šīs pašas ķēdes varbūt, šī paša preces um, izplatītājs. Un arī tā sanāk tā, ka nu, atšķirās arī cenas vai nu preču vai pakalpojumu cenas eh, par lielu pārslēgumu patērētām ir augstākas. Nu, un arī citas situācijas, piemēram, pret vieniem, viens valsts locekļiem eh, tiek uzlikt viena priekšnieka, citiem citi, tas varētu attiekties gan uz cenu, kas, protams, ir ļoti kaitinoši, ka es pēkšņi atklāju, ka man personīgi būs šo lietu nopirkt eh, dārgāk nekā patērētājiem citās valstīs. Vēl viens diskriminācijas veids varētu būt maksājuma metodas. Un tas arī reizēm var būt diezgan kaitinoši. Jūs esat patvērtājs, ka no kāds cits valsts, jūs vēlaties iepirkt digitālu saturu tiešsaistē, un jūs atklājat pēkšņi, ka jums ir eh, geogrāfiski ierobežojumi, ka šo valsti, lūk, jūs varat spēlēt tikai Francijā, kur jūs to esat iegādājušies. Jūs pārbrauciet kādu citu valsti, nu tad varbūt diezgan sapiņķerēta procedūra, kā jūs lūk šo, šīs tiesas tiesības, izmantot digitālu saturu, pārceļ uz citu valsti, un tad jūs atgriežaties atpakaļ, tad varbūt atkal tā pati problēma nu, tās reāls um, problēmas um, iekšējā digitālajā tirko. Nu, kā tam visam ir iemesli? Iemesli arī ir uh, daudz. Nu, daži ir konstatēti, atklāti, daži ir tādi, teiksim, tomēr mazāk konfidenciāli. Pirmkārt, uh, piegādes uh, problēmas. Nu, jā, tirgu varbūt tā nav liela problēma, bet nu, vismaz dažiem Uzņēmiem ir kā esot grūtības arī, piemēram, lai piecītu maksājumus atsevišķās valstīs. Ticamāk ir tas, ka pastāv valodas barjeri. Nu, viņi varētu baidīties no tā, ka, piemēram, viņi varētu saņemt lūgumu pēc kādām instrukcijām vai, vai sūdzību valodā, kur viņa uzņēmums nepārsina. Nu, un eh, viens no visbiežāk pieminētiem vismaz atklātajiem iemesliem ir tiesiskās paļāvības trūkums, jo sevišķi, ja ir runa par piegādi patērētājiem citā valstī, par to es vēl pēc brīža. Bet ļoti bieži uzņēmēji uzsver, ka, lūk, citā valstī pastāv arī ir atsevišķas eh, klientu preferences, eh, gaidas, un tāpēc mēs arī no. Nu, Mārketinga viedoklis drīzāk strādāt ar vietējiem patērētājiem, kurus mēs izprotam labāk, varam apkalpot viņus labāk. Nu, un uh, bieži vien tiek noklusēts, pagam viens no iemesliem ir tas, ka bieži vien tiek mainīta tomēr arī preces cena, tā, tā valstī varbūt augstāka. Un tagad par tiesisko satvaru, kāda tad ir, kāds tad ir regulējums šajā jomā. Uh, Nu, konstatēsim, ka diezkais atvers nav diezko um, strikts. Varētu uh, runāt arī par tādiem inherentiem sistēmas ierobežojumiem. Ja mēs runājam par pamata tiesībām, nu, kompānija pamata tiesības risāk var kalpot kā šķērslis uh, cīņā pret uh, patvērtā diskrimināciju. Bet nedaudz um, vairāk par pamata tiesībām un brīvībām, un tālāk vēl par, par pakalpojumu direktīvu. Tie ir svarīgākie aspekti. Un privātās starptautiskās tiesības, presāvienas un romviens, konkurences tiesības, kā arī eh, intelektuālās īpašuma tiesības. Eh, nu, to es varbūt atlikšu sāņus uz brīdi, tas varbūt šajā kontekstā nav tik eh, svarīgi. Tātad par pamata tiesībām un brīvībām. Pirmkārt nāk prātā, protams, cilvēku tiesības, jo sevišķi tiesības netiek diskriminētam. Ne balstoties uz uh, rases, jeb etniskās izcelsmes apsvērumiem. Reliģija, bet nu, parasti jau par rasismu šeit nevar runāt. Vienkārši parasti mēs runājam par to, ka tiek atteikts apkalpot patvērtājs citā valstī. Un nu, atsevišķos gadījumos, protams, varētu būt, ka cilvēks arī pārstāv kādu citu rasi. Bet nu, tam jau nav nekāda sakara ar iekšējo tirgu, jo cilvēktiesības tiek aizstāvētas visur, un ne tikai ar abas savienības pilsoņiem, bet arī plašākā kontekstā. Tā kā Un nu, varētu cerēt, ka vismaz šajā kon konkrētajā problēmā pamatiesības netiek diskriminētām balstoties uz eh, rasi, bet mēs, kur izstrās netiks tātad pārkāpts, bet um, Eiropas Savienības pilsoņu tiesību pārkāpšana, tā gan šeit varbūt interesanti šajā kontekstā, nu, kaut kā Um, Eiropas Savienības pilsonis nedrīkst um, diskriminēt balstoties uz piedarību noteikta dalību valstī. 18. Uh, Savienības līguma pāns, un, protams, arī tā ir daļa no cilvēku pamattiesībām. Bet nu vienlaikus ir skaidrs, ka šīs tiesības, protams, attiecas vienlaikus arī uz uh, amatpersonām un oficiālām iestādēm. Un Eiropas Savienības tiesa ir ļoti nu, tā uzmanīgi piegājas šīs normas attiecināmībai uz privātu personām. Jā, pret juristiem, piemēram, šī norma ir attiecināta pret eh, arī eh, standartizācijas iestādēm, tādām svarīgiem nozares spēlētājiem. uz kuriem arī varētu tikt attiecināt šīs saistības, eh, aizliegt diskriminēt cilvēkus balstoties viņu valsts piedarību, bet vai atsevišķi uzņēmumi, jo sevišķi mazie uzņēmumi, sako šīm saistībām, viņam tiešām ir pienākums apkalpot visus eh, klientus, eh, sevišķi šie klienti ir patērētāji visā Eiropas eh, Savienības teritorijā, balstoties uz šīm pamatiesību normām. Un nu, es pats attiecu arī uz pamata brīvībām, tātad iekšējā tirgu ir brīva pakalpojumu un personu un preču aprite. Bet uh, faktiski vairāk aizņēmums, nevis kā, kā liekums, būtu tas, ka šīs tiesības būtu attiecināmas uz uh, citām personām, tā, protams, privāta persona, nevis uh, valsts uh, struktūrām. Nu, visinovatīvākais, visinovatīvākais uh, tiesību akts uh, ir, ir atrodams uh, pakalpojumu direktīvas uh, kontekstā 20. pāntā. Uh, Nu, ja sāksiet tur iedziļināties, nu, tad atradīsiet tur šāds tāds elements, kas varētu neskāds kārtību šai mātu. Es sacīju, darbās nodrošinās, ka vispārīgie ja nosacījumi piekļuvē pakalpojumiem, kas ir pieejami paku, iedzīvotājiem, sevi nesaturēs diskriminējušas normas attiecībā uz uh, saņēmējiem atrašanās vietu vai nacionalitāti bet vienlaikus varbūt objektīvi kritēriji atšķirībām. Nu, ir skaidrs, ka šī norma attiecas arī uz uh, privātu uzņēmējiem. Un tomēr. Nē, nu, izsakoties, te nav nekādu īstenošanas pasākumu Eiropas Savienības līmenī. Nu, jau būs pagājuši te jau desmit gadi, astoņi gadi pēc tam, kad šī direktīva ir pieņemta. Un nu, iespējams, ka tam arī ir konkrēts uh, iemesls. Man nu, neinceļināšos detaļās, bet, eh, manuprāt, viss šī norma ir pilnīgi neskaidra. Pirmkārt, nav skaidrs, kāda šīs normas darbības joma. Nu, nav skaidrs tas, vai šīs normas patiesais mērķis tiešām ir eh, nodrošināt to, ka tā burtiski tiek īstenot visās dalībvalstīs, jo tad rodas jautājums, un vēl, tas ir vairāk tā, tāda kā politiska deklarācija, drīzāk nekā noteikumi. Šis normas mērķis, protams, ir nodrošināt uh, Um, pakalpojumus, bet vienlaikus uzņēmējiem iespēja arī nesniegt pakalpojumus valstī, kur tie to nevēlētos. Man personiskā atbilde, kas uh, um, daļai izriet no juridiskās analīzes, varbūt būtu nē, ten šāds uzstādījums iet maķiņu par tālu, tas būtu gan pretrunā dibināšanas līgumam, gan arī citām savienības tiesībām. Protams, ir ārkārtas gadījumi, kurus vajag pieminēt, bet uh, kur šī norma varētu tikt attiecinām, bet vairumā gadījumā tā nevar tikt efektīvi izmantot. Mēģināšu vismaz skaidrot, kāds ir šīs normas eh, mēķis. Eh. Un nu, to ir pēc caurskatāmības normiem likuma, proti, ka šis normas mēģis, normālais mēģis nodrošināt to, lai uzņēmējiem no paša, lai no paša sākuma viņi atklātu, un kurās valstīs viņi vēlas darboties, un kurās nē. Nu, tās vismaz eh, palīdzēs izvairīties no frustrācijas patērētājiem, kas iestājas parasti diezgan. Uh, laicīgi nejau pakalpojuma izdarīšanas brīdī. Un uzņēmumu, ka es um, no paša sākuma atzīst, ka viņi nevēlas darboties konkrētā dalību valstī, nevēlas apkalpot noteikts dalībās iedzīvotājus, lai viņi dot kādu konkrētu iemeslu kādēļ. I skip the private international. Labi, starptautiskās privātiesības es neapskatījuši, ja nu vienīgi īsts viens tāds piemērs. Viss šīs sistēmas rezultātā nonākam pie rezultātu, kur uzņēmums, kurš aktīvi pārdod eh, savus produktus patērētājiem, Viņam nu, pirmām kārtām būtu jābūt, jābai, jābīstās no tā, ka patērētājs viņu iesūdz tiesā, tad, ja tiesvedība notiek patērētāju valstī, kas, protams, no patērētāja tiesību aizsardzības viedokļa būtu vēlams. Nu, turklāt arī patērētājs var arī piesaukt uh, savas valsts uh, likumus, savas valsts normatīvas, kas ir spēkā šajā lietā, arī tāda. Jā, teorētiski būtu piemērojams uzņēmuma dalībās tiesības, un to diezgan plaši traktē un skata kā vienu no iespējamiem lielākiem šķēršļiem iekšējā tirgu. Tas, protams, nāk par labu patērētājiem, jo tas nodrošina patērētājiem tādu daudz maz drošu situāciju, vidi. Uh, Viņš jau būtu drošs, ka viņš var pretendēt vismaz uz savas valsts aizsardzības eh, līmeni, bet noteiktiem uzņēmumiem, protams, tas var būt kā liels šķērslis, kurš eh, var būt daļa no iemesla arī kādēļ, tad eh, uzņēmumi bieži vien vilcinās sniegt pakalpojumus atsevišķām vismaz dalībvalstīm. Nu, ko tad šajā sakarā vajag darīt? Kāds būtu dažs no mūsu rekomendācijām? Nu, pēdējās šeit redzējāt spieķis vai burkāns? Parastais jautājums. Nu, varbūt sākumā jābūt šiem stimuliem ar uh, metaforisko burkānu, bet nu, tas uh, jāapsver politiķiem katrā ziņā. Bet par policijas, po, politiska rakstura rekomendācijām domājot. Mēs varam, protams, iztēloties, ka pateicoties tiesiskajā satvarā varētu uzlikt saistības e-veikaliem jau um, a priori informēt patērētāju par to, kuru valstu patērētāju pieteikumus viņi nepieņems vai kur uh, Patērētājiem no citām valstīm būtu jārēķinās atšķirīgu attieksmi. Atsevišķi elementi patērētāju tiesību direktīvā, piemēram, un citvietas savienības tiesībās jau figurē, bet uh, es domāju, ka šīs tiesiskās normas vajag maķinīt stiprināt. Tālāk, um, un, tas, protams, aluši iespējams, savienība no savas puses var uh, mēģināt neutralizēt objektīvos iemeslus, kādēļ tad iekšējais tirgus šajā matiek izmantots. Mēģināt panākt pilnīgu harmonizāciju, dažādu fakultīvu instrumentu palīdzību, jo sevišķi šī problēma ar tieslību citās valstīs, kas varbūt ļoti tātad mm, dārgi, nu šeit varētu izvīdēties kādas mierīs līguma vai, vai starpniecības, tātad cieņas, ja es zinu, ka tur šis tas ir noteikšanas sakarā. Nu, pastāv zināms iespējas arī tātad stiprināt konkurences tiesību piemērošanu. Bet tas vairāk attiec uz uzņēmumiem, kuriem ir dominējuši tirkus pozīcija, kāda gan arī pastāv savienībā, bet drusciņ cits stāsts. Nu, un, protams, tad savienība arī krietni varētu piesādāt un palīdzēt. Eh, reformējot starptautiskās intelektuālās īpašumtiesības. Nu, piemēram, varētu mm, aizliegt šīs geogrāfiski ierobežotās licences Eiropā. Uh, kas spiež visus, kas šādu licenci piespiež, nodrošināt, ka šī licence lūk ir spēkā tikai vienā reģionā. Tad, nu, vajag bezē panākt to, ka uh, e, licence tādā visā Eiropas sistēmā, un tā būtu diezgan tad būtiska sistēmas izmaiņa. Nu, un tad vajadzētu mēģināt tuvināt ar intelektuālu īpašumu tiesības, uh, lai mēģinātu veidot tādu uh, vidējā termiņā tādu kopēju intelektuālu īpašumu tiesību sātvaru savienībā. Lai katrā ziņā. Uh, Nu, nevajadzētu izmantot uh, šo kaunināšanas stratēģiju, sacīsim. Nu, no otras puses, uh, patērētājiem uh, jādod iespēja arī apsūdzēt, tad sūdzēties par prasātiesību pārkāpumu, patērētiesību aizsardzības centri apkopojas šādas sūdzības un varbūt vajadzētu atvieglot viņiem dzīvi un viņu, šiem iestādēm, gan patērētājiem, man dod iespēju. Um, sūdzēties par šo slikta, sliktas kvalitātes pakalpojumiem. Un tāpat arī, protams, arī dalībvalsts iestādēm varētu uzlikt par, par pienākumu vai, vai stimulēt to, lai viņi informētu patērētājus par to, kas tad ir sliktākie pakalpojumi sniedzēji. Kur pat, patērētāji, kur uzņēmumi ir godprātīgi pakalpojumi sniedzēji, kur ne. Skalas. Paldies. Lūdzu, jautājumi. Paldies. Jautājums eh, ir par diskrimināciju. Ļoti grūti saprast, kādēļ uzņēmumi to dara, jo runa ir par viņu apgrozījumu. Piemēram, es mēģināju nopirkt eh, biļeti uz Eirostāru no Beļģijas uz Londonu. Ja man nebūtu Beļģijas telefona numura, tad viņi man nepārdotu biļeti kas ir ļoti muļķīgi. Jautājums ir par to, kādēļ viņi to joprojām dara. Vai tad viņi nesaprot, uh, ka viņi varētu gūt no tā labumu? Paldies. Nākamais jautājums. Jā, paldies. Nu, diezgan izsmeļoša prezentācija arī piemēra tam, kas varētu notikt. Nu, pie, pievienošos šim piemēram, piemēram, Vācijā es nepērkūstu kafijas mašīnu, man um, māmiņa dzīvo Frankfurtē, gribēja nopirkt tādu pašu kafijas aparātu. Nu, es to varēju iepirkt incidentā Vācijā, bet atklāju, nu, uz uh, Franciju nepiegādā šīs kafijas, šos kafijas aparātus. Nu, tad iegāju šī paša uzņēmēja mājaslapā Fra Francijā, nu, un uh, tad, uh, jā, viņi piegādā šīs, šos aparātus, bet par divu kašu cenu. Nu, un tā es iepirku kafijas aparātu. Uh, lūk, Vācijā un tu pa pastu aizsūtīji, un tas bija daudz izdevīgāk un lētāk. Nu, lūk, šādi, tādi tie reāli stāsti, ar ko cilvēks saskaras, un, nu, šeit jākonstatē, ka uzņēmēji labprāt izmanto tirgus sadrumstalotību, tirgus fragmentāciju. Nu, ļoti bieži likuma Eiropas līmenī nu, tiek uh, eh, vērst uzņēmēji virzienā. Tātad, kā tad panākt to, lai kopējais tirgus uh, uzņēmējiem būtu, būtu piemērotāks tam, bet ne patērētājiem. Un jūs pieminējāt patērēt, pat, tātad pakalpojumu direktīvas 20. pāntu. Es tajā laikā biju referente tieši ziņotāja šeit parlamentā. Nu, tas man maksā daudz laika un nervu savā laikā. Un, bet, nu, gal beigās nonācām pie kaut kāda kopsācēja un uh, Es domāju, ka šeit, eh, nu, vēlreiz būtu jāuzdot eh, lokāls jautājums. Vai šo 20. pāntu pēc jūsu domām varētu izmantot tām? Tātad, ja mēs runājam par, par direktīvas eh, īstenošanu, jā, ja mēs to koncentrējamies, vai to varētu izmantot tām, lai šo interpretāciju varētu un izmantot arī patērētā interesēs. Vai, lūk, tas varētu būt tāds izējas punkts šī panta interpretācijai vai ne? We'll come... Varbūt atbildiet uz šiem jautājumiem, tad atgriezīsimies pie jautājumu uzdošanas. Jā, paldies par jautājumiem. Sākšu otro jautājumu. Nu, piemēru daudz un dažādu, dažādām kuriozām un absurdām situācijām no vienas puses, no reizēm ir racionāls pamatojums. Nu, jūsu piemērs ir tāds, tāds racionāls, nu jā, nu, nu, jā, kafiju, nu, nu Francijā vērtē vēl vairāk nekā, nekā Vācijā, un tāpēc kafijas aparāti maksā vairāk, un tas ir tikai racionāli. Mēģināt tātad tirgu segmentēt, izmantot lūk šādā vīzē, nu, kaut ko vairāk izspiest no iespējām, uzlikt augstāku cenu, tas ir pilnīgi saprotami. Nu, tas tādēļ atbild arī uz pirmo jautājumu, kādēļ tad eh, reizēm uzņēmēji to dara. Nu, ir aizraujošākais jautājums ir gan, eh, vai Eiropas Savienībai būtu kas jādara šai sakarā no vēlama perspektīvas raugoties, tad, tad, protams, vajadzētu kaut kas darīt. Savienības um, saistības un kompetence ir uh, sekmē kopējā tirgu iedīgtā, jo man ir problēma tāda, ka nu, tiešā kompetence, sacīsim, nozīmē to, ka uh, nu, uzņēmējs balstoties kaut kādiem apmērumiem, nu, var, tur varbūt arī pēc tam stobu apsvērjam juridiski, bet arī tikpat labi arī racionāli uzņēmējdarbības apsvērumu pieņā piespējas uzņēmēt arī kaut tādu, ko viņš nevēlas, piemēram, slēgt līgumus un veikt preču piegādu vai pakalpojumu piegādu valstīs, kur viņš nevēlas darboties. Nu, un es domāju, ka politiski būtu pamatojums, es te mēģinu tā uzmanīgi sacīt, bet, bet nu, katrā ziņā ir noteikts tehniskas robežas, būtu jābūt ļoti stingriem apsvērumiem, balstoties, kuriem vien, vai, vai tā varētu ierobežot vienu vienu uzņēmēju brīvības, ja, protams, ir vispārīgās eh, līguma slēgšanas brīvības, un tagad mēģināt viņam piespiest, jā, ja, mm, pakļauties Eiropas Savienībai, nu tas neiet, neiet krastā īsti, jā, ja, tas, eh, to var mēģināt darīt, bet to nevajadzētu darīt. Ko tu varētu darīt atbildi uz to pantu, vai to varētu, vai, vai tas labi šī pantu īstenošana, par to esam gāri domājuši. 20. pants. Um, Jau no piemērošanas jomas eh, tam ir eh, smagi, smags uzstādījums, ja to vispār piemēro. Ja to var piemērot vispār, ja to varētu attiecināt uz preču piegādi, tad, tad tā būtu ļoti loģiska metode. Tā kā, principā, to varētu izņemt no šīs direktīvas vispār ārā, jo tas vairāk netiek attiecināts uz preču piegādi. Un tad tas vairāk iederētos patērētāju aizsardzības eh, likuma jomā, nu, te gan nav tikai patērētājiem, bet, nu, pieņemsim, jā, par viņa aizsardzību kopējā tirgu problēma tāda, ka 20. pants, nu, ar šo, šo te tādu div, masīvo formulējumu sacīsim, vai viņš balstās objektīviem pamatiem. Minēšu tādu īpaši elastīgu piemēru ar sacību par, eh, kas izkristējās vienā telefona intervijā, vien uzdevām jautājumu vienam uzņēmējam, kādēļ. Jūs sniedzējāt viens pakalpojums šeit, tad Beļģijā, un Vācijā, un nevis Francijā, un Nīderlandē. Un atbilde bija, nu, Vācijā es zinu, kāds viss ir noregulēts, arī uh, uh, kontraktuālajiem nosacījumiem Francijā savukārt nē. Nu, un pa daudz, tad cenāk, es pēc atteicis Nīderlandē, nav mums uh, šīs kompetences, uh, nu, mums nešķiet loģiski, mums tas te būtu jādara. Nu, mums jau pieteikt tāpat, ko darīt. Nu, un šādi, šādas pamatojums vienmēr varēsiet atrast, ka, lūk, kāda valsts nav pelnījusi mūsu uzmanību. Ja? Mums tāpat ir pietiekama izaugsme, mums nav tagad kapacitātes, mēs nevēlamies papildus investīcijas, kas būtu nepieciešams, lai apsīktu šīs valsts eh, tiesībām. Un pētījumā arī skaidri uzrādīts, ka praktiski katrs eh, nu, nu izmanto gan objektīvas, gan, gan, gan neobjektīvas. Tātad apsvērums. Ehrlich gesagt, das über. Godīgi sakot, domājot par 20. pāntā, otrā punkta objektīvāku īstenošanu, mēs neko daudz nepanāksim. Daudz vairāk kā cerībām būs šo netiešo ceļu. Proti saspēsim 22 un patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu, ja mēs nonākam saspēlēt un runājot par tādu informatīvo pakotni, tad kuras valsts no tā kaut ko iegūtu, to varētu papildināt. Nu, piemēram, varētu uzlikt saistības, ka sākumā jāsniedz arī ne tikai informācija par to, kuras zemes jūs apkalpojat, bet arī kāpēc, kāpēc jūs neapkalpojat tās un tās zemes. Nu, un tad uh, uzņēmēji varētu arī uh, piespiest, un, un noteikti tas uh, ir iespējams. Nu, Nu, tiesiskā viedokļa tas mazinātu patērētāju frustrāciju, kad uzreiz jūs to uzsēt nevis pēc desmit minūtēm, piemēram. Ja? Un no kāds varētu uzlikt arī zinām tādu tomēr spiedienu uz uzņēmējiem. Tā kā tādu piespēju sistēmu nevajadzētu. Nu, protams, neatiec uz, tie, uz vadošo, uz dominējušo uh, situāciju tirku. Nu, tad jā, par jūsu jautājumu. First question, why the companies are doing Tātad, um, atbildot uz um, pārējiem jautājumiem, man arī ir sajūta, ka dažkārt um, tas ir vienkārši muļķīgi. Bet, nu, jautājums ir par to, vai ir kaut kas šajā lietā jādara. Tieši CDU. Taču mums ir daudz vairāk jādomā par patērētājiem un par plašsaziņas līdzekļiem, saziņo, sazinoties ar patērētājiem un plašsaziņas līdzekļiem, lai paustu to, ka šī ļoti būtiska problēma un lai informētu sabiedrību. Protams, ka ir jāatrod arī kāds, kas būs spējīgs aizpildīt šo tukšumu, taču ir jāsaprot, ka nevajadzētu piespiest uzņēmējus piedāvāt tādus pakalpojumus, kādus viņi nevēlas piedāvāt, jo jebkurā gadījumā, tādā gadījumā labu kvalitāti nodrošināt nevarēs. Ir skaidrs, ka ļoti grūti Um, panākt ātrus izcinājumus uh, visos gadījumos. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Paldies par prezentāciju un par interesantu atbildu uz pirmo jautājumu. Man ir tāds uh, papildu jautājums. Jūs pētījumā jūs uh, minējāt, um, ka viens no iemesliem tirgus fragmentācijai ir tas, ka pakalpojumu piedāvājuma kvalitāte valstīs ir ļoti atšķirīga. Vai jūs vēlaties eh, turpināt? Nākamā jautājuma daļa. Jā, paldies. Ja ir tāds operatora tips kā Eurostar, tad iznāk, ka ir diskriminējuši riekoties, eh, balstoties eh, uz eh, tautību un izcelsmi, jo es ceļoju no Beļģijas uz Londonu un es nevaru izvēlēties nevienu alternatīvu vilcienu. Un ir ļoti interesanti, ka es nevaru nopirkt biļeti tikai tāpēc, ka es esmu igauniete. Es nesaprotu, kādēļ tikai Beļģi un Briti var pirkt šīs biļetes. Ko darīt eh, šādos gadījumos, vai varētu būt kādi stingrāki noteikumi? Varbūt vēl kāds citi jautājumi, vai es varu uzdot jautājumu? Ļoti interesanti, ka jūs eh, runājāt Ļoti interesanti, ka jūs eh, runājāt par šiem pakalpojumu veidiem un par eh, tiem eh, pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā pakalpojumus eh, daudzās valstīs, taču nevienmēr nodrošinājums ir pietiekami liels. Es domāju, ka mēs sapratam, kādēļ nevienmēr šos pakalpojumus piedāvā visur vienādā līmenī. Bet jautājums ir Kāpēc eh, tad tiek pieņemta, piemēram, tikai Beļģijas kredītkarte un eh, ne Igaunijas kredītkarte? Es zinu, ka Igaunijā ļoti laba e-sistēma, e-veselības sistēma, bet vai es varu iet uz aptieku Igaunijā, ja man nav e-veselības kartes? Tāds ir jautājums. Es domāju, ka vienmēr ir tādas tādi šķēršļi, kas parādās sadzīvēm. Taču es domāju, ka ir uh, jānodrošina ļoti konkrētas uh, aktivitātes, uh, lai mēs varētu sniegt vienlīdzīgu labumu gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Un runājot par motivāciju vai sankcijām, Mēs varētu, piemēram, uzlabot uh, tiesību aktus, um, varētu konkurētspējas uh, tiesību aktus uh, padarīt darbspējīgākus. Tāpat peer-to-peer -peer pakalpojumu sakarā varam uzdot šos pašus jautājumus. Kā panākt to, lai digitālā pasaulē pakalpojumu līmenis būtu tikpat eh, labs kā reālajā pasaulē. Un jautājums eh, par kopējo Eiropas eh, tirsniecības regulējumu. Es domāju, ka daudzi ir saskārušies ar negatīvu pieredzi, taču ir jānodrošina tas, lai šī pieredze būtu aizvien pozitīvāka. Paldies! Paldies par šiem jautājumiem. Sākšu ar pēdējo jautājumu par um, kopējiem Eiropas um, tiesniecības um, tiesību aktiem. Man jāatzīst, ka es neesmu pats piedalījies komisijas darba grupā, kas sastādīja šos uh, tiesību aktus, taču tajā pašā laikā jāpiekrīt, ka tā tiešām ir jūs varētu saņemt arī tādu diezgan cinisku atbildi no manis, jo patērētāji jau nevarēs eh, izvērtēt situāciju, ja viņi nespēs eh, izvērtēt pozitīvus un negatīvus aspektus, taču es domāju, ka mēs eh, varētu panākt to, ka būtu zināms progress šajā jomā un uh, patērētāju tiesību aizsardzības standarti šī regulējuma ietveros būtu tik augsti, ka patērētāji varētu uzticēties Eiropas Savienības eh, regulējumam tiešā veidā un paļauties uz to. Es domāju, ka nekoncentrēšos tieši uz šī regulējuma saturu, taču es vēlos teikt, ka ja ir kāds šķērslis, tad runa ir varbūt par konkrētiem līguma slēgšanas tiesību aktiem un regulējumu, kas ir atšķirīgs valstīs. Ir viens variants, tātad ieviest pilnīgu harmonizāciju, un otrs aspekts ir skatīties no vienotā tirgus skatu punkta, maksimāli panākot optimālus eh, rezultātus. Tālāk, um, runājot um, par eh, pāriem jautājumiem, te ir ļoti daudz ierobežojumu, kurus arī ir nospraudusi Eiropas Savienības tiesa, runājot par patērētāju aizsardzību un um, publisko drošību. Un es domāju, ka ja ir šādi ierobežojumi un ja nav bijusi gana padziļināta analīze to izpētēt, tad tieši dalībvalstīm ir jāizvērtē, kādi standarti būtu jāpiemēro transporta jomā. Kā piemēram Ubāna gadījumā. Un visās jomās, kas ir dalībvalstu kompetencēm, kamēr vien Eiropas Savienība nav tā, kura ievieš kādus konkrētus standartus. Runājot par e-veselību un kredītkartes piemēru, iedomājos, ka vismaz medicīniskajā jomā, vismaz ārkārtas situācija gadījumā ir izņēmumi. Un domāju, ka tiesību iz, aktu izstrādes gadījumā arī jāpadomā pie šiem, par šiem aspektiem, lai nav tā, ka patērētājs nevar saņemt šos neatliekamos eh, medicīniskos pakalpojumus. Uh, Tālāk runājot par uh, izcelsmi, nu es domāju, te vairāk runa ir par uh, uzturēšanās valsti. Nav jau runa par to, kāda ir jūsu izcelsme, runa ir par to, ka jums tajā brīdī ir jādzīvo konkrētajā valstī. Ja runa būtu par tautību, tad gan tā būtu liela problēma. Te, tad būtu runa par to, ka diskriminācija balstās uz kādu tautība vai izcelsmi, kas būtu pret 18. līguma pantu, tas vienkārši būtu nelikumīgi. Eirostārs varbūt uh, ir tāds neskaidrs uh, gadījums, uh, jo mēs nevaram tā tagad pēkšņi um, šeit varbūt aptvert, kam īsti pieder Eirostar, tādēļ nespēšu arī pilnībā atbildēt uz šo jautājumu. Taču nu situācija ir šāda. Tālāk runājot par pētījumiem, kas veikti kvalitātes izvērtēšanas gadījumos, ļoti bieži kvalitāte ir vienāda, bet cenas ir atšķirīgas, bet var jau teorētiski būt arī otrādi. Paldies, ja nav citu jautājumu. Tad liels paldies par jūsu ziņojumu, un tagad neliels pārtraukums pirms balsošanas, um, jo nešķiet, ka visi deputāti būtu ieradušies. Balsojumi ir visnotaļ īsi, taču būtu labi, ja mēs varētu tātad to sākt 4.45. Could I just have a quick word with coordinators if they could just come up with Es eh, vēlētos um, ehm, pārmīt kādu vārdu ar koordinatoriem. Vai jūs lūdzu varētu atnākt? like Vēlētos pateikties koordinatoriem, kuri ir ļoti cītīgi strādājuši. Paldies par veiksmīgo komunikāciju. Un tagad ķeramies pie balsošanas. Pirmā balsošana ir par vienāda augsta līmeņa tīkla informācijas drošību visā savienībā. Un eh, šeit eh, ir eh, mandāta pieņemšana, un, kas attiecās uz trilogu. Par to mēs visu balsojām pagājušajā pirmdien. Tad vai varam ķerties uzreiz pie balsošanas? Diez cilvēki vēl nav nobalsojuši. Esam beiguši balsot. 28 pāri, jo vienam cilvēkam nebija kārtiņa. Ja jums nav jūsu kārtīšu, tad es neieskaitīšu valsts, tomēr jūs varat uh, parādīties reģistros, tāpēc, ka tagad eh, komiteja balsojumi tiek reģistrēti. Tāpēc lūdzu centieties un ņemiet līdzās balsošanas kārtas. Un ja kādreiz būs uh, garāki, sarežģītāki balsojumi, tad būs grūti iztikt bez balsošanas kartēm. Nākamais balsojums par dalībvalstu pārvaldes iestāžu sasarpējo palīdzību un šo iestāžu un komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksainiecības tiesību aktu pareizu piemērošanu. Un eh, tātad eh, mandāta apsvēršana un apstiprināšana trilogu sarunām. Kurš ir par? Kurš pret? Tās pats rezultāts - 28 par divi pret un neviens neaturās. Lielas paldies! Tiksimies eh, Ansīpā kunga uzklausīšanā. 2Q2 telpā. Pusseptiņos. Paldies jums!